un pieņemtā teksta jums ir pieejami. Ja nevienam nav iebildumi, tad uzskatīsim protokolu par apstiprinātu. Apvienotās karalistes iestādes sniedza mums informāciju par to, ka Elizabeta Lina tiek uh, atsaukta un viņas vietā ir cits kolēģis. Ja šis jaunais kolēģis ir klāts, saskaņā ar trešo, punktu, trešo pāntu otro punktu, kur ir mūsu jaunais kolēģis? Beniena kungs, sirsnīgi sveicu jūs šeit. Gemäß Artikel 3 Absatz 2 der Saskaņā ar 3. pantu 2. punktu reglamentā ir teikts, ka katram Eiropas parlamenta deputātam ir iespējas piedalīties visās sanāksmēs. Un um, mūsu jaunais deputāts sniedza mums informāciju par to, ka viņš nepiedalās nevienā citā vēlētā, vēlētās iestādes darbībā, līdz ar to viņš ir mūsu pilntiesīgais deputāts. Kurts Lehners mums teica, ka sākot ar 17. mārtu viņš neturpinās darbu parlamentā, un tas notiek saskaņā ar 4. pantu reglamentā. Saskaņā ar 7. pantu Eiropas parlamenta deputāta ētikas kodeksā